<laughs> bonjour, madame la commissaire, bonjour à tous. Mēs sākam šīs dienas sēdi. Un vispirms būs komisijas paziņojums par Eiropas pilsoņas, pilsoņu